commencer. Voilà. Euh, si vous le voulez bien, on va commencer, ça fera. Godātie kolēģi, nu tad varbūt varam sākt darbu. Protams, gaidot arī pārējos kolēģis, bet tas, ka sāksim darbu, piesaistīs kolēģis arī tālāk, jo darba kārtība ir, nu, saturiski ļoti pilna. Darba kārtības projekts, ja jums nav iebildumi, tad mēs varētu to apstiprināt, ja visi piekrīt. Cik jauki. Okay. Tātad protokols no sanāksmēm, kas notika 11. janvārī, tiks uzskatīts par apstiprinātu, ja līdz sēdes beigām nebūs iesniegt nekādi iebildumi. Mums nav īsti kā prezidijam nekā paziņojuma, un tāpēc uzreiz ķersimies pie ceturtā darba kārtības punkta. Tā ir tēma, kas ir ārkārtīgi svarīga dzelzceļa sektoram. Lūk, satiksmes vadības sistēma, jeb ERTMS saīsinājumā. Te, tā ir joma, kur tiek ieguldīta plaša kohēzijas un cita līdzekļa. Tas ir projekts, kas savukārt ir ar ļoti tālajošiem mērķiem, nodrošinot šādas sistēmas klātesību visos pamattīklos, tā lai būtu nodrošināta sadarbspēja dzelzceļa transportā, gan preču, gan pasažieru transportam. Uh, nodrošinot vienlaikus um, apjomu ietaupījums un drošību. Nu, tagad, lūk, tāda bija kopējā deklarācija no visām interesantiem pusēm, tālāk turpinās dažādi tehniskais darbs un vienlaiks arī politiskais darbs. Nu, lūk, pie mums ir ieradies Ladislavs Balko, viņam liels paldies. Viņš ir Eiropas revīzijas palātas uh, ziņojuma referents sagatavoja ziņojumu tieši par šo ERTMS un nu, tagad ieradies, lai liktu priekšā šī ziņojuma rezultātus. Protams, te arī sveicu Kerfiča kungu, kas ir no komisijas attiecīgā ģenerāla direktorāta, un viņš mums liks priekšā komisijas publicēto darba dokumentu par e RTMS, kas arī neten tika publicēts. Lūdzu, referent kungs, jums vārds uz desmit minūtēm. Priekšādātāji, paldies! Labrīt visiem! dāmas un kungi. Mūsu īpašais ziņojums 2017. gadā 0375 satiksmes vadības sistēma turpmākā virzība um, ir vēl viens no mūsu izpildes revīzijas rezultātiem, ko vēršam uz transporta jomu, kas attiecīgi svarīgs jūsu komitejām. Um, pēc tam pavisam drīz pulcēsim arī ziņojumu par ātrgaitas celsceļu Transports un mobilitāte būs vēl viens eh, ziņojums par ainaviskos jautājumu, arī par to bošo referents. Par dzelzceļu kravas pārvadījumiem ziņojot konstatējām, ka kravu pārvadājumu dzelzceļš joprojām ir fragmentēts Eiropas Savienībā, un šīs sistēmas starp dalībvalstīm nav pilnībā sadarbspējīgas. To arī uz, um, uzsvērām, sakot, ka RTMS tiek īstenots ļoti lēnītēm. Uh, pagaidām šo ziņojumu balstām uz kravas pārvadājumu dzelzceļu ziņojumu, kas tiks izgatavots. Tiek dalībvalstīs izstrādātas savas signalizācijas sistēmas satiksmes vadībai, kas nav sadarbspējīgas, lai tiktu pār šiem šķēršļiem un veidot vienotu dzelzceļu tēlpu nozaru kopā ar komisijas atbalstu, 2000, e, es atminos, 80. gadu beigās uzsāka darbu pie RTMS, kur mēķis bija aizstāt starptautiskās dažādās signalizācijas sistēmas, tā lai šie vilcieni varētu nepārtraukti e, pārvietoties e, no vienas valsts uz otru un tā uzlabojot arī konkurēt spēju. Budžeta ieguldījums no ES RTMS sagatavošanā dažādu instrumentu un struktūru fondu ietvaros bija apmēram viens 1,2 miljārdi eiro iepriekšējā plānošanas periodā un 1,7 miljārdi šajā plānošanas periodā. Veiksmīgi šīs sistēmas palaišana būs atkarīga no daudzām interesētajām pusēm. Mēs darbojas kā koordinators un to dara uh, Eiropas dzelzceļa aģentūra. E RTMS uh, gatavo attiecīgās dzelzceļa ražošanas nozaru, piedāvojot um, savus infrastruktūras pārvaldītājus un vai nepieciešams, protams, zālsēļu um, um, uzņēmumiem šo ērtamies arī iegādāties. Plānošana nor, norisinās atbilstīgi, tā jā, esam apmeklējuši sešas dalībās - Dāniju, Vāciju, Spāniju, Itāliju, Nīderlandu un Poliju. Visi deviņi galvenie transporta koridori jāprīko šo sistēmu līdz 2030. gadam. Izskatījām arī 51 līdzfinansējumu projektu šajās dalību valstīs. Uh, kopumā identificējām to, ka neskatoties uz to, ka šāda vienota sistēma ir vajadzīga un šo jautājumu dzelzceļa sektors kopumā neapstrīd, tomēr e TMS īstenošana kopā ar ES līmeņiem norisinās ļoti lēnām un ir zemā līmenī. Galvenie iemesli ir tādi, ka daudz infrastruktūras pārvaldītāji un dzelzceļa uzņēmumi nevēlas investēt šajā visai dārgajā RTMS e aprīkojumā un trūkst tādu individuālu biznesa um, motivāciju šiem uzņēmumiem uzņēmumiem. Mēs finansējums var nosakt tikai nelielu daļu no kopējiem šīs sistēmas izvietošanas izdevumiem. Tādējādi risks rodas ne tikai attiecībā uz 2030. gada izvietošanas mērķiem, attiecībā uz pamatīklu un investīcijām, kas veikts līdz šim, bet arī attiecībā uz šī vienotā dzelzceļa telpas eh, izveidas iespējamību. Tāpat arī tas apdraud dzelzceļu konkurētspēju kā transporta modelim. Precīzāk, kas attiec uz ērtēm uz plānošanu, mēs konstatējam, ka ka neskatoties uz strateģisku politiskajām izvēlēm izveidot šādu vienotu satiksmes vadības sistēmu ES, nav kopēja aplēša par to, kāds finansējums vajadzīgs kopumā visaptvarošu tīkla izveidēji. Juridiskās saistības, kas tika ieviestas savukārt neparedzēja, ka, komis, ka nacionālās sistēmas tiek demo, demontētas, vienmēr paļaujoties tikai uz ēst transporta politiku. Tikai Dānija no valstīm, ko apmeklējām, parā, parādīja scenāriju, kur šīs nacionālās sistēmas tiek demontētas, lai tā to vietā ieviestu ērtēmēs citā citās valstīs ERTMS nāk kā papildus sistēma esošajām sistēmām ERTMS um, palaišana, līdz ar to mm, nav aktuāla un 2016. gada beigā tikai 8%, tikai 8 no kopējiem tīkliem darbojās ar šo sistēmu. Ritošais tas sastāva palaišana saskaņošu sistēmu arī notiek lēnu. Pamatojoties uz šiem pirmiem novērojumiem, izsakām divas rekomendācijas. Pirmām kārtām komisijai un dalībvalstīm vajadzētu izanalizēt kopējās, iz, kopējus izdevumus, kas rodas RTMS saistībā. Dalībvalstīs otram kārtām komisijai vajadzētu meklēt vienošanās ar dalībvalstīm par realistiskiem, koordinētiem un juridiski saistošiem mērķiem attiecībā uz RTMS ieviešanu. Kas attiecas uz šīs sistēmas ieviešanu, tad atsevišķie um, uzņēmumi nevar atbalstīt šo sistēmu, jo ērtēmēs e attiec uz ļoti dažādiem uzņēmiem, kur vajadzības ir ļoti dažādas. Un ne, šajā gadījumā nav tūlītēja labuma, jeb ieguvumu tiem, kam šos izdevumus nāks iznest uz saviem pleciem. Uh, lai arī, protams, ES līmenī rezultāti ir pozitīvi. RTMS integrējot ar nacionālajām satiksmes vadības sistēmām rodas problēmas ar dažādu versiju savietojamību. Šobrīd nav RTMS um, onboard vienību, un visas šīs sadaļas darbojas ar dažādām RTMS versijām. Dalībvalsts ir izvēlējušās RTMS palaistu dažādos posmos, uh, tā attīstības gaitā un dažādās dzelzceļa līnijās tehniskā specifikācija sadarbspējai ir attīstījusies strauji, un tādējādi kopumā šī sistēma uh, vairs nav tik stabila, ir vajadzīgs tālākas apgreidošanas uh, versijas ieviest jau pie palaistajās sistēmas daļās. Attiecīgi te jāiestasās visiem zasaļu uzņēmumiem, lai uzlabotu šīs sistēmas darbības ātrumu un kapacitāti. Jau 2014. gadā tika izstātots attiecīgais ziņojums, un tāpat arī šis palēšanas prāns tomēr pastāv vēl joprojām problēma jautājumu. Nu, piemēram, nav juridisku saistoša termiņa no komisijas puses attiecībā uz nacionālo sistēmu demontēšanu, kā rezultātā ETMS kļūtu par vienīgo sistēmu, nevis par papildu sistēmu. Ļoti garas certifikācijas procedūras, um, kas traucē uzņēmējdarbību, veiksmīgu uzņēmējdarbībai, bet kopumā pastiprināt ar dzelzceļu aģentūras lomu no 19. gada varētu uh, Um, šo jautājumu risināt 4. dzelzceļu mm, tiesību aktu pakotnes ietvaros. Pamatojoties uz šiem novērojumiem attiecības ar RTMS palaišanu, mēs izstrādājām tālākas rekomendācijas. Pirmām kārtām komisija un, dalī, komisija un dalībvalstīm kopīgiem spēkiem vajadzētu um, izpētīt ES finansēšanas mehānismus, lai atbalstītu konkrētus uzņēmumus RTMS palaišanā. Uh, tiem vajadzētu darboties bez jebkādiem papildus eh, paļaušanās uz ES budžetu otrām kārtām komisijai un dzelzceļa aģentūrai ar piegādes nozars atbalstu vajadzētu piedāvāt attiecīgās ērtms e stabilu certifikāciju, specifikāciju, tādējādi novēršot pastāvošās kļūmes un nes, ne, ne sadarbspējas eh, iztrūkumus visās RTMS līnijās. Tāpat arī vajadzētu izveidot ceļu karti, kas paredzētu tālākas attīstības posmus, kas ļautu visu šo sistēmu RTMS palaist eh, vienā sistēmā un izmantot standarizēt, standartizētus iepirkumu procedūras šādiem projektiem, tādējādi veicinot arī apmācības procesu dalību valstīs. Trešām kārtām komisijai vajadzētu izvērtēt, vai dzelzceļa aģentūrai šobrīd ir nepieciešamie resursi, kas ļautu tai darboties kā pilnīgu, pilnīga, pilnvērtīga šīs sistēmas vadošajai iestādē un uzņemties attiecīgo atbildību. Otram, kā tre, nākamais, dalībvalstīm vajadzētu izstrādāt nacionālus palaišanas plānus un noteikti termiņus pārobežu projektiem. Komisijai uzmanīgi vajadzētu sekot līdzi un īstenot, īstenot šos uh, plānus. Uh, nosakot pavērsienu punktus, kas pieļautu uzraudzīt progresu. Visbeidzot, kas attiec uz ES finansējumu, RTS tas ir paredzēts gan investīcijām, gan citur, tas var tomēr nosakt tikai ierobežot kopējo izdevumu apjomu. Tādējādi lielākā daļa investīciju nepieciešams piesaistīt no individuāliem infrastruktūra pārvaldītājiem un uzņēmumiem, kam nav tūlītēju priekšrocību no sistēmas palaišanas. Ir jāizvērtē šo investīciju apjoma nepieciešamība lai nodrošinātu funkcionējušu ērtēmēs visā ES koordinētajā tīklā un visaptvarošajā tīklā starp 73 un 177 miljardiem eiro šīs izmaksas varētu būt. Ieskaitot arī vilcienu aprīkojumu, tas varētu novest kopumā pie 80 miljardiem pamattīklam un 190 miljardu eiro visaptvarošajam tīklam. Nu, jūs redzat, cik milzīga starpība, ja mēs salīdzinam šo piešķirto uh, finansējumu no es budžeta 1,2 miljardu apmērā un 2,7 miljardu apmērā pašreizējā plānošanas periodā attiecībā uz rītošo sastāvu, um, izdevumu attiecībā uz lokomotīvu un tam līdzīgi, kas būtu jāaprīko ar ERTMS un savukārt jauniegādājumām lokomotīvēm, konstatējām, ka kopēja izdevuma šādiem retrospektīviem aprīkojumiem būtu apmēram 1 miljons eiro uz vienu kopumā. Jaunas lokomotīvas ie, iegāde, kā lēš dzelzceļu uzņēmumu, būtu 300 tūkstoši eiro, respektīvi 15 5% no lokomotīvas vērtības kopumā. Turklāt konstatējam, ka ne viss ES finansējums, kas pieņem, pieejams ērtēmēs, tiek izmantos tieši šādiem projektiem. Nu tā, piemēram, 50% no TNT finansējuma, kas sākotnēji tika piešķirts ērtēmēs projektiem, 2007.13. gadā tika mm, tam iezīmēti, bet apmeklētajās dalībvalstās 86% tikai tika izmantoti. Neskatoties uz to, ka šie ES līdzekļi bija pieejami, komisija jau agrāk plānošanas perioda posmā sāk izmantot šos līdzekļus citiem projektiem. Tādējādi pastāv risks, ka uh, eh, CDF fondi varētu arī tādējādi nākamajā plānošanas periodā, šajā plānošanas periodā tikt izmantot citiem līdzekļiem. Tā kā mū, mūsu revizijas veikšanas laikā tikai 50 miljonu eiro, jeb 7,3% no, komā, no kopā piešķirtajiem līdzekļiem tika izman, bija jau izmantot šādos projektos. Visbeidzot, nepietiekama mērķa noteikšana attiecībā uz ēs finansēm, nu, piemēram, pārobežu sektoriem, vilcieniem, ko izmanto iekšzemes satiksmē. Pamatoties šiem novērtojumiem attiecībā uz ēs izmantošanu RTS vajadzībā izstrādājam pēdējo rekomendāciju kopumu. Pirmām kārtām komisijai vajadzētu pie, pielāgot CF finansējumu, lai uzlabotu projektu dzīves ilgumu izmantošanā paredzētos līdzekļus, maksimizējot ES izmantošanu, ES fondu izmantošanu, kas pieejama šai ziņā, un otrām kārtām komisijai un dalību valstīm vajadzētu mētiecīgāk izmantot šo finansējumu tieši ETMS projektiem dalību valstīs. Finansējums jātiecina tieši uz pārobežu sektoriem vai galvenajiem transporta koridoriem Tajā brīdī, kad ar aprīkojumu tiek aprīkota vilciena, prioritāti jādod tādiem operatoriem, kas lielākoties iesaistīti starptautiskā satiksmes nodrošināšanā. Dāmas un kungi, paldies par jūsu uzmanību. Merci, monsieur. Paldu atzinīgi novērtēt uh, revīzijas palātas analīzi. Paldies viņiem par konstruktīvo darbu, ko esam paveikuši kopā ar Balko kungu un viņa komandu. V kā jau arī Balko kungs, nākotnē. Un tas noteikti ir sasniegums, kā ir redzams revīzijas palādes ziņojumā, un ziņojuma satura gribu nedaudz pastāstīt arī par mūsu rīcības plānu, kas arī sasaucas ar minētajiem jautājumiem. Un īsumā pieskaršos komentāriem, kas ir uh, rūpīgi strādājuši pēdējos gados, izstrādājot ceturto dzelzceļu pakotni, un mūsuprāt, tagad īsti Sliktā lieta būtu ķerties pie paša, jāķeras eh, atkal pie fundamentālām pārmaiņām Eiropas dzelzceļa politikā. Kon komiteja bija arī norūpējusies par to, ka pilnīgi noteikti tiem, kas skar dzelzceļa jomu, tur ir veikta plāša ekonomiskā analīze un ietekmes izvērtējums. Protams, ka var nepiekrist secinājumiem. Es domāju, pirmkārt, pats svarīgākais ir, vai mēs esam izmantojuši Eiropas Savienības līdzekļus efektīvi. Un to atradīsiet ne tikai CEF sākuma posmā, bet arī visā īstenošanas gaitā. Gribam labāk uh, savietot uh, finansējumu instrumentu. Konkursi arī ir bijuši pilnā saskaņā ar to, ko ir prasījis revīzijas palāta. Ir runa par pārobežu projektiem salīdzinājumā ar situāciju 2007. gadā, un, protams, ka situācija pastāvīgi attīstās. Par ietekmes pavisam citādi 80. un 90. gados nekā tas notiek šodien, bet ir jāatceras, ka šo programmu komisija neuzspieda nozarei. Virzība nākotnē nepieciešama. Nu, šī ir viena no tām jomām, kur revīzijas palāta ir nākusi klajā ar atzinumiem par ļoti lielām izmaksām. Tie ir desmitiem miljārdu eiro, kas būs nepieciešami RTMS īstenošanai nākotnē. Pilnīgi noteikti īstenošana praksē ir sarežģīta, bet uh, RTMS aprīkojums ir savu laiku nokalpojis, tas ir jāizstāj. Uh, Un runa ir arī par tādiem elementiem, kas varbūt arī nav saistīti ar eh, signalēšanu, bet gan eh, citiem tehniskiem aspektiem, kas nodrošina to, ka vilcieni droši pārvietojas tīklā. Nu, lūk, tā kā pārēja nav notikusi tik apjomīga, kā mums būtu gribējies, bet ir skaidrs, ka kopējais process ir sarežģīts. Un tāpēc arī esam īstenojuši pasākums, kas ir izcelt arī citur ziņojumā, ar mērķi virzīties uz priekšu. Nu, lūk, un ja, ja mēs pārējām uz trešo slaidu, RTMS specifikācijas, tā sauktā bāzes līnija 3, tas ir specifikācijas, par kurām esam vienojušies ar nozari, un tās paliks nemainīgas, izņemot eh, kaut kādus kļūdu korekcijas turpmākajos gados. Ceturtā dzelzceļa pakotne arī tā šai komitejai nebūs sveša tur ir plašāks pilnvaras dzelzceļa aģentūrai, lai nodrošinātu to, ka tehniskās specifikācijas saskan visā Eiropā un lai nebūtu sadrumstalotības, ko vērojām tad, kad specifikācijas tika dažādi īstenotas dažādās valstīs līdz 2023. gadam un vairāk indikatīvi plāni laika posmam pēc tam. Nu, tas arī nodrošina stabilitāti un noteiktību nozarei attiecībā uz to, kas sagaidāms. Tālāk, ceturtais slaids. Lai gan šeit ir runa par dažādām individuālām dzelzs pozitīvas tendences, ja runa ir par uzņēmējdarbības īstenošanu, un tā tas ir arī attiecībā uz individuāliem spēlētājiem. Bet, protams, ja individuālie spēlētāji ir nonākuši kaut kādās grūtībās, tad ir svarīgi, lai mēs a, izmantotu ES finansējumu un nodrošinātu kopēju ieguvumu visai. Labāka, ja runa ir par koordinētu īstenošanu un izmantošanu, nevis uh, iepriekš vēroto sadrumstalotību. Nu, tāpēc tas, ko mēs iz, īstenojam caur rīcības plānu, tas ir ārkārtīgi būtisks darbs, lai nodrošinātu to, ka RTMS uh, tik tiešām nodrošina. Faktiski tas ir uh, soļu kopums, par ko esam vienojušies ar nozari. Un ar nozari šeit domāju gan ražotājus, gan arī dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājus un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus. Tā ir apņēmušies attīstīt un ātri arī īstenot praksē onboard ierīces, kas būtu pilnīgi sadarbspējīgas visos. Eh, mēs cenšamies ierobežot. Nu, un šeit mēs atgriežamies arī pie kļūdu korekcijām. Gribam nodrošināt to, ka kļūdas var uh, būtu jāizņem no apgrozījuma vai aprits šis te aprīkojums, kamēr tas tiek pārvaldīts. Par finansējumu runājot, mēs, protams, cieši sadarbojamies ar dalībvalstiem, lai nodrošinātu to, ka ir saskaņotība starp CEF finansējumu un dalībvalstu nodrošināto. Tālāk izņemšana no aprites mēs eh, saprotam, ka to vēl varētu uzlabot, būtu ļoti labi, ja ERTMS būtu tiešām vienīgā signalizēšanas sistēma, nevis papildinājums jau esošajām. Revizijas palāta arī norādīja, ka Dānija jau iet šai virzienā, un mēs tā saprotam, ka arī Beļģija un Luksemburga plāno pilnībā atteikties no viņu tā sauktajām B klases sistēmām, un Nīderlanda arī ļoti lielā mērā rīkosies līdzīgi. Un tā kā ir vērojams progress, un ja skatāmies uz padomas secinājumiem, tad tur ir uh, mūdinājums um, dalību valstīm atteikties no vecajām sistēmām. Mm, dažas gan ir būtiski investējušas diezgan modernās sistēmās, tāpēc ir zināma pretestība, bet nu vismaz vidustermiņā visas dalību valstis atbalsta šādu virzienu. Ņemot vērā laika ierobežojumus, es droši vien savu laiku jau būšu iztērējusi. Ir daudz vairāk detaļu, ko es varētu jums skaidrot, bet es domāju, ka ar šos arī varētu beigt. Un, protams, ļoti labprāt atbildēšu uz jautājumu no jumiem. Uh, par to, ko esam plānojuši darīt turpmāk attiecībā uz revizijas palādes ziņojumu. Paldies Fiša kungam! Nu, skaidrs, ka vēl ir daudz kas pārunājums, pie tā visa vēl atgriezīsimies, sižets temats nav izsmelts. Nu, tagad labi. Lūdzu. Priekšā ar to man Es jāsaka, es pati esmu liela RTMS atbalstītāja. Es uzskatu, ka mums 21. gadsimtā ir ļoti steidzami jāstrādā pie rība. Komisijas pārstāvim vēlējos lūko teikt. Nu, godīgi sakot, biju nedaudz vīlusies, dzirdot, ko jūs sakat. RTMS sākotnēji šķita, nu, mums šeit šonadēļ. Esmu tikusies ar kolēģiem no komisijas, ar Werner kungu, ar Vinka kungu, Un pretēji jūsu teiktajiem man ir gal galā jāatzīst, ka lūk ar šo palaišanas plānu, kas tika izstrādāts 2009. Eh, gadā, mums ir tomēr, nu, jāsaka, nekā, nu, ja šis plāns nereāli ne, netiks sasniegt, nu tad eh, zinām, ka 2016. gadā pavisam neliels kilometru skaits tika aprīkots ar RTM. Šobrīd dara šis jaunais plāns labākā veidā nekā iepriekšējais, vai ar tādu realistiskāku mērķi līdz 2023. gadam, jeb varbūt te ir, kā jūs teicāt, kaut kādas citas um, saistības un no, no dalību valstīm vai piekrišana, nu kas te ir citādāks? Pastāv proje problēma, ka projektu laika posms neatbilst kopējām ietvaru programmām, tas nav saskaņots, respektīvi ir tādi, um, nu, tā, tādi projekti, kur um, šīs summas netiek izmaksātas tikai kā jau tika, tad uh, dalību valstī pašai jāuzņemas vaina par to, ja tā nespēja šos līdzekļus izmantot, bet 50% nosūtīt atpakaļ, protams, ir ļoti daudz. Un laikā no 14. līdz 20. gadam šai plānošanas uh, procesā, nu, uh, No, no šiem 689 arī izmaksāta vēl ir ļoti ožu lepnumu, lūk, ka CEF vismaz līdzekļi netiek sūtīti atpakaļ, bet nu tad eh, jāveicā vai var garantēt to, ka šie atpakaļ nosūtītie līdzekļi arī turpmāk patiešām tiks izmantot ERTMS projektos, pat tajos gadījumos, ka tie vēl nav izmantoti un nevis citiem projektiem par CEF. Atkal jau gribēju uzdot šo jautājumu Vinka kungam, kas šajā plānā ir labāks. Kāpēc viņš uzskata, ka šobrīd tagad viss nu mainīsies un tagad dalībvalstis gan entuziastiski metīsies iesaistīties šo mērķu sasniegšanā un tam visam būs panākumi? E, gribētu dzirdēt atbilstīgu atbildi, jo, protams, ka mums rīkoties. Es pati esmu no Austrijas un mūsu attiecīgās iestādes e, saka, ka ES komisijai vajadzētu mācīties no šīs nepietiekam optimālās līdzekļu apgūšanas, un tai vajadzētu izstrādāt attiecīgu Eiropas stratēģiju šai jomā. Nu, to arī paudu savāsim un tā tālāk, ja tā tas arī norisinātos. Par šo uzstāšanos pirms 14 gadiem biju RTMS ziņojuma referents, un viss, par ko tagad tiek spriests, tika apspriests jau toreiz. Nu, es teiktu, 14 gadi. Uh, Nu, nu, ir bijis tāpat tās e, runājumi par to, ka ir vajadzīgs, ka ļoti labi, ka šī sistēma nav tāda bloku sistēma, bet to var pa posmiem īstenot, un, un tas ietaupīs līdzekļus, tāpēc, ka nebūs vajadzīgs nacionālās vadības sistēmas, un esam miljardiem ieguldījuši šajā sistēmā. Visā pasaulē turklāt ir tas pieņems, to starp arī Dienvidamerikā ir skaidrs, ka RTMS, no nu, acīm redzot, tā tas nav noticis. Uh, Un komisija tāpat laikā nav darījusi pilnīgi neko. Otrām kārtām nozare un nacionālo valstu egoisms ir bijis tik spēcīgs, ka RTMS faktiski ticis mainīts un grozīts un koriģēts, un tagad Eiropā desmit tūkstoši finansējumi, bet jūs jau pat nemaz šo līdzekļus vēl neizmantojat pilnībā. 50% līdzekļu tiek eh, nu, nodoti atpakaļ, un šādas eh, lo lokomotīvu aprīkošanas taču arī varētu tad notikt par šiem līdzekļiem. Nu, tad šeit nav nekāda līdzfinansējuma nepieciešamības, un tāpēc mans priekšlikums ir šāds. Jūs nedrīkst aktivitāte šai gadījumā būtu jāsastaista ar šiem līdzekļiem dalībvalstis, kas uh, da, ir tādas dalībvalsts, kurām ir satiksmes vadības sistēmas, kas pat nevar tik tālāk atjauninātas un uzlabotas, bet nē, tas tik un tā neko nav mainījis, jo šis nacionālais egoisms ir bijis spēcīgāks un neviens nav vēlējies redzēt šo piedāvāto ES pierāk. Es gribētu teikt tā, komisijā jāsaka dalībvalstīm, jūs nedabūsiet līdzekļus eh, infrastruktūrām, ja jūs pirmām kārtām uzreiz skaidri un gaiši nepateiksiet, līdz kuram brīdim ieviesīsiet ERTMS un tad attiecīgi šo plānu arī ievērosiet. Es te varu atsaukties tikai uz Deutsche Bahn, jeb ja Vācijas dzelzceļu sistēmu. Tur bija uh, runa par uh, līnijas aprīkošanu un beigu beigās 30% no visas šīs garā, uh, 20 km uh, bija bez šīs uh, RTMS un viņi nevēlējās to aprīkot, sakot, ka tas būs par dārgu, bet uh, tur vajadzēja taisnot otrādi viņiem secināt, bet man neinteresē viss šis formulējums, man interesē fakti un ļoti labi, ka revīzijas palāta šo ziņojumu turas projektiem Študgarta 10 uh, miljardu mm, projekts. Mm. Bet tad jums ir jābūt striktākiem attiecībā uz līdzekļu sadalījumu. Tas ir vienīgais sviras punkts. Un pēdējais papildus Dānija vēl arī citas uh, valstis, un, eh, kas, uh, kas to dara. Nu, tā faktiski ir gandrīz pat labi vairāk dalībvalsts nekā citas. Paldies, Krāmerkunga. Paldies revīzijas palātai par šo ļoti vērtīgo ziņojumu. Un jāsaka, šī ziņojuma pamatonis ir visai kritisks attiecībā uz ērtēmēs projektu kopumā. Un te es piekļ, piekrītu gan Krāmer kungam, gan Šmits kundzei, ka tā. Nu, ka, lūk, gribējāt kaut izdzērāt glāzi, pēc tam paskatījāties, bet, nu, nekas nav mainījies tāpat vien. Gribas turpināt, it kā nekas nebūtu noticis. Ne, bet tā tas nevar būt. Acīm redzot, progress nevirzās uz priekšu. Nu, ja, piemēram, Apple joprojām sēdētu ar BlackBerry telefoniem rokā, Un drošības sistēma lokomotīvēm eh, taču ir kaut kas krietni svarīgāks nekā kaut kāda viedtelefona. Un ir tra citas transporta projekta dalībvalstu puses, es neredzu nekādu entuziasmu. Pirms eh, kāda laika Vācijā bija milzīgs dzelzceļa satiksmes negadījums un vajadzēja vilcienus sūtīt eh, cauri Franciju un tā tālāk. Un tas bija iespējams. Un tas, tas nebija iespējams, tāpēc, ka katra dalībvalsts šajā jomā rīkojas pa savam. Domāju, ka mums ir vajadzīgas politiskas debates, un to es arī ierosināšu. Attiecīgi, vajadzīgas politiskas debates ar komisāru, ka ierunā arī ar, ar dzelzceļa aģentūru. Tiek ar eh, visām šīm at, at, atšķirīgajām sistēmām miljardi tiek investēti dzelzceļa. Mēs vispār tehniski ir pietiekama. Kāpēc uzdod šo jautājumu? Mani aizskaitina tas, ka mums Vācijā pirms pāris nedēļām vairāk kā 600 km uh, līnija tika atvērta ātrvilcienas, uh, ātrgaitas vilcieniem. Uh, Un uh, avīzēs tagad tiek rakstīts, ka nu, tā nevar darboties, tāpēc, ka ir kaut kādas kļūmes ērtēmēs. Nu, es nezinu, varbūt tās ir šīs fake news, jeb falšās ziņas, bet jebkurā gadījumā tas, protams, rada tādu nu, diezgan lielu pietiekams grūtības izmantot visu pieejamo finansējumu. Un arī revīzijas palāta ir teikusi, ka izmantotais finansējums, ka finansējums netiek izmantots pietiekami. kāda no dalību valstīm, no operatoriem, tām ir obligātā kārtā jānomaina savas signalizēšanas sistēmas, un eh, gala beigās kāds eh, varbūt būs spiests aizvietot eh, ar ērtēm es tādu sistēmu aizdarbu, un Francijā ir tūkstots ērtēnes kilometri no kopīgajiem 30 tūkstošiem dzelzceļa, dzelzceļa, eh, dzelzceļu garuma. Un šajā sistēmā ir trīs dažādas signalizēšanas sistēmas. Līdz ar to tas, kas ir nepieciešams, mums rada zināmas grūtības. No otras puses, Balko kungs, jūs pieminējāt ko tādu, un ceru, ka pie šī temata mēs vēl atgriezīsimies diskusējās. Ir eh, grūti saredzēt šīs sistēmas eh, patiesos labumus. Tātad, eh, jā, palielinot ātrumu, ir iespējams investīcijas atgūt, bet par šo sižetu diskutējot, varbūt vairāk vajadzētu iedziļināties eh, jautājumā, vai šīs, eh, šis eh, finansējums, iedziļināties jautājumā, vai šīs, šis finansējums tiešām atmaksājas un investīcijas tiešām atmaksājas. Tātad jautājums ir, cik tas maksā un cik ilgu laiku tas prasa amortizācijai. Un pēdējais, tas būs nedaudz saistīts ar komisijas teikto infrastruktūru un uh, Tas ir arī publisko, publiskā budžeta apgrūtinājums vēlties, un tas pats attiecas arī uz signalizāciju. Ziņas līdzekļos tiek plaši atspoguļots, un vienmēr šādās situācijās tiek meklēts politiski atbildīgais. Bet eh, pa Jā, ir izveidota dzelzceļa aģentūra, kuras uzdevums bija nedaudz atvieglot komisijas darbu. Šajā šobrīd ir izveidots eh, šis eh, dzelzceļa koridors, kas ir tā kā demonstrācijas koridors, vai tas palīdz debatēs, un vai tā tad ir uzdot veselu virkni jautājumu, un tagad došu vārdu. Jotāja kungs. Jūs jau uzsvērāt savas runas sākumā Šajā ziņojumā ir aprakstīti tehniskie, finansiālie un strateģiskie aspekti. Un debatēs tas arī parādījās ar Šmitas kundzi. Mums jau bija iespēja diskutēt kokobu ietvaros, kurā arī mēs prezentējām šo pašu ziņojumu. Un arī kokobu bija ļoti interesantas diskusijas īpaši par finansējumu. Bet eh, arī šajās debatēs skaidri izgaismojas, ka mūsu debatēs, ka mūsu ziņojumā tas arī parādās no otras puses. Ziņojums pietiekami kritiski raugās, bet kritiski konstruktīvi raugās uz vairākiem momentiem, tajā skaitā arī uz potenciālo šī Eiropas Savienības uzdevuma potenciālo vektoru. No otras puses, komisijas darba dokuments, kurā arī tiek runāts par nākotni tālāk darāmo. Arī komisijas dokumentā parādās mūsu ziņojumā uzsvērtās svarīgās tēmas. Uzreiz vēlējos pateikt, ka mēs jau neesam tehniskie darbinieki, bet tīri tādi audita veicēji, un es tomēr optimistiski raugos uz nākotni. Arī šajās debatēs izgaismojās, ka šo komiteju tas lielā mērā interesē, un Krēmer kungs to jau uzsvēra, ka pirms jau vairākām desmit gadēm par šo jautājumu diskutējāt šajā komitejā, un notikumi neattīstās tik ātri, kā mēs to gribētu. Ja parlaments to vēlēsies, tad esam gatavi atgriezties pie šī temata arī nākotnē, un tad jau paraudzīties, kā tiek īstenot ieteikumi. Un tagad eh, došu vārdu kolēģim, kurš eh, piedalījās šā ziņojuma sagatavošanā, dod vārdu Urbaniču kungam. Varbūt, ka viņam būs vēl citas idejas, ko prezentēt šai komitejai. Paldies, priekšsēdētāji! Es tikai vēlējos piebilst Balko kungu teiktajam, un tas varbūt būs uh, e, specifiskāk atbilde uz jūsu jautājumu. Tātad ziņojumā mēs mēģinājām nošķirt atsevišķus biznesa gadījumus operatoriem un Eiropas biznesa gadījumus. Un, protams, ir jābūt šādam nošķīrumam. Ja mēs vēlamies vairāk uzsvērt to, ko iegūta operators, vieglāk viņiem parādīt to, cik svarīgi ir piesaistīt finansējumu, lai viņi varētu nosekt tās izmaksas, kas ir ar infrastruktūru saistīts. Protams, ka Eiropa jau visu nevarēs in, finansēt, bet kopīgai Eiropas uzdevumā. Prieksēdētā operators katrā individuālā projektā vēlēsies piesaistīt šo finansējumu. Jo, protams, dalību valstīm jau ir spēcīga nodrošināts, ka viņiem apmaksājas šāda veida investīcijas. Jo ilgtermiņā, protams, ka invest... no, nu, šī atdeve būs, bet, diemžēl, visi domā tikai par diviem struktūru pārvaldītāju un dzelzceļa operātoru ar tām sastopās. Ceturtajā dzelzceļa pakotnē un arī dzelzceļa aģentūras izveidošana. Šī aģentūra tika izveidota, lai sistēmu pārvaldītu. Vēl bez tam ir svarīgi, ka šai aģentūrai ir visu jauno projektam, tad viņiem ir jāpierāda, ka tas ir Eiropas interesēs. Līdz ar to šī fragmentācija mēs mēģinam to pēc iespējas samazināt un izstrāda, kas būtu gan laikā, gan ekonomiski izdevīga. Komisija pilnā mērā saprot, Vairums dalību valstu saprot, ka kopīgas sistēmas ieviešana Eiropā nāks par labu visiem moderna ērtēmes un tos izdevumus savā starpā kaut kādā veidā sadalītu. Un e, ir skaidri jāpas, jāparāda, kā arī uzņēmēji iegūs un e, dalību valsts ir gatavs e, palīdzēt ar investīcijām, jo tas nāk dalību valsts dzelceļa operātoru ir pārliecināti, ka līdz 23. gadam šim koridoram ir jādarbojas. Tātad koridoram tas sākumā darbosies tikai kravu pārvadājumiem. Un eh, tieši kravu pārvadājumi pa dzelzceļu iegūst ar vien lielāku nozīmi. Vēl bez tam dalību valstis eh, mēģina izveidot arī savus eh, pārvaldību plānus, un ļoti daudz dalību valsts ir gatavas eh, īstenot pilnībā šos nosacījumus. Tagad eh, Krēmer kunga jautājumam. Visam jaunajam ritošajam sastāvam ir jābūt šiem onboard moduļiem, un sākot no nākamā gada šie onboard moduļi būs ar uh, šo trešo līmeni saistīt. Līdz ar to šie onboard moduļi būs e, savietot ar visiem Eiropā pieejamiem moduliem. Koha kungs uzdeva jautājumu par e, ātra gaitas dzelzceļa līnijas jaunās e, palaišanu Vācijā. Uh, Mēs ļoti uzmanīgi izvērtējām iemeslus, kāpēc eh, situācija ir tik nepatīkama, bet tas nav saistīts ar ērtms. E tas bija saistīts ar to, ka eh, daži parametri sistēmā bija ievadīti nepareizi, un tad, eh, piemēram, bija tādi vilcieni, kuru riteņiem bija cits diametrs nekā sistēmā ievadītais, un tas radīja problēmas, bet, kad tas tiks novērts, tad e RTMS darbosies. Un uh, problēma nav tik liela, kā varbūt šķīst. Vandekambi, ja eh, kungs uzdeva tādus plašākus jautājumus, tātad arī šis eh, tunelis rot, uz Rotterdamu, kas izraisīja milzīgas problēmas un tad uh, kravas vilcieniem bija, jā, bija jādodas caur Franciju, un tas radīja veselu virkni savietojamības problēmu. Tāpēc eh, komisija uzskata, ka gan komisijai ir eh, daudz lielāka uzmanība jāpievērš dzelzceļa infrastruktūrai. Mums ir jāpaskatās uz visiem šiem savstarpējās savietojamības jautājumiem. Uh, gan tehniskā ziņā, gan arī valoda ziņā, un mēs sadarbojamies ar dzelzceļu nozaru kopumā, lai pēc iespējas ātrāk rastu risinājums, jo, protams, šāda veida šāda veida negadījumi var gadīties arī nākotnē, bet vēlamies novērst tos pēc iespējas lielākā vērā, mērā. Tagad eh, atgriežoties pie naudas, ir svarīgi uzsvērt, ka no 7. līdz 13. gadam lielā mērā nauda netika izmantota. Galvenokārt tāpēc, ka nebija projektu, jo nebija atbilstības starp eh, projektu izpildes laiku un naudas izmantošanu. Un es uzskatu, ka mēs šobrīd esam ar šo problēmu tikuši galā modernizējot noteikumus un projekti, ka tie ir gatavi iesniegšanai un īstenošanai, tiem nauda arī tiek rasta. Līdz ar to es nedomāju, ka uh, naudas neizmantošana šā iemesla dēļ nākotnē būs tikpat liela. Tā tad RTMS stabilizēšana un šā produkta pārdošana komerciālā vidē. Sistēma ir samērā jauna un mēs uh, Tā kā nevaram vēl pilnībā redzēt un arī pārliecināt citus par šīs sistēmas veiksmi, eh, veiksmi stāstu, bet esmu pārliecināts, ka tuvākajos gados komisijai būs visi nepieciešamie dati, un mums izdosies pārliecināt operators par to, ka tas ir nepieciešams. Jautājumi. Nu, viena lieta ir skaidra. Pat ja šobrīd tikai klāt bija tie, kas ir tie vismotivētākie cilvēki šajā jautājumā. Paldies Fiča kungam, paldies Balko kungam, paldies arī viņu dienestiem. Un vēlu, protams, jums lielisku dienas noslēgumu. Pārvadājumiem. Jūs jau zinat, ka šī tēma ir svarīga. Vēsturiski jau var pirmās debatas, tad piekritīsiet, ka vispirms vārdu došu komisijai, un pēc tam dosim vārdu referentējai Jūto kundzei. Pēc tam ēnu referentiem, protams, svārds. Thank you. Liels paldies! Paldies priekšādātāji! Paldies par šo iespēju prezentēt jums mūsu priekšlikumus grozījumiem kombinēto kravu pārvadājumu direktīvā. Esam sagatavojuši arī vairākus slaidus, un ja neiebilstat, tad es varētu tos jums arī šeit izrādīt. Pirmām kārtām nedaudz konteksta. Šis priekšlikums jāskata ietvarā ar pārējām iniciatīvām, ar ko cenšamies zīt uz priekšu kombinētos pārvadājumus kā jūs redzat šajā grafikā uz ekrāna, tās atspoguļo es iekšējo kravas transportu sistēmu šobrīd. Dominē, protams, ceļu transports, kas ir vairāk par pusi no visiem kravu pārvadājumiem. Ja mēs varētu palielināt kombinēto kravu pārvadājumu daļu, tad tādā gadījumā ieguvēji būtu daudz, daudz priekšrocību. Pirmām kārtām samazināto siltumnīcas efektu izraisošās gāzes, jo trīs ceturdaļas transporta sektorā nāk tieši no ceļu satiksmes, tāpat arī drošības ziņā būtu ieguvumi, jo lielākoties ceļu satiksmes negadījumi notiek tieši uz ceļiem, un uh, būtu ar priekšrocības arī gaisa kvalitātes jautājumos, un veidot, protams, būtu arī līdzvarē, līdzvarotāks un efektīvāks visu transporta tīklu izmantojums, kas šobrīd tīpaši uz ceļiem uh, noved pie dažādiem sastrēgumiem, kas, protams, savukārt ir ar dažādām ekonomikas rakstura izmaksām. Nu, lūk, kas tad īsti ir šis, ko nozīmē kombinētie kravu pārvadājumi? Kombinēti kravu pārvadājumi ir tāds starpmodāls, intermodāls transports, kur tiek izmantoti vienotas iekrošanas vienības, parasti viens konteiners, kas tad tiek pārvietots no viena transporta veida uz otru. Un papildus šāda veida transporta, transportā tiek maksimizētas tās pārvadā, pārvadājuma distances daļas, kas izmanto citus, nevis ceļu pārvadājumu iespējas. Nu, tā tad ceļu izmantošana notiek tikai, nu, vajadzības robežās, varbūt šī pārvadājuma sākumā un beigās. Kombinētie kravu pārvadājumi mm, pavisam nesen ir, tā teikt, sākuši plaukt. Ir labi rādītāji šai ziņā, bet, nu, protams, ka šie rādītāji varētu vēl tālāk uzlaboties. Kādi tad ir tie iemesli, kāpēc nav lielākā mērā, netiek lielākā mērā izmantot kombinēti kravu pārvadojumi? Nu, pirmām kārtām tāpēc, ka vajadzīga ir infrastruktūra, e, ir vajadzīga kuģu pārklaušanas kapacitātes, lai, un tātad pārcelšanas kapacitātes no viena transporta līdzekļa otrā. Eiropā šāda veida aprīkojumi, protams, pieejami ir atsevišķās vietās, bet ir arī tāda reģiona, kur tādu nav. Un e, bez šāda veida pārkraušanas pārkraušanas, te, konteineru pārkraušanas iespējām nevar izmantot kombinētos pārvadājumus. Nu, un papildus tam pastāv arī izdevumu jautājums. Tas, ko jūs redzat šobrīd slaidā, ir aplēses, vidējās aplēses attiecībā uz kravas pārvadājumu, piemēram, 5-600 km attālumā ja simtprocentīgi pirmām kārtām izmanto tikai ceļu transportu, vai um, kombinēto kravu pārvadājumu bez jebkādas interferences, tad jāsaka par vienu ceturdaļu izdevumu sadārdzinās. Ir iespējams tīri tādās transporta operācijās veikt, nodrošināt ietaupījums, izmantojot il, nu, garu, tā teikt, tālās, tālo distanču konteinerus un tam līdzīgi. Bet šāda veida distanču ietaupījumi jāsaka, samazinās, tāpēc, ka ir vajadzīgi šie pārkraušanas procesi, kas savukārt rada izdevumus. Turklāt ir arī papildus izdevumi. Šī daļiņa ir dzeltenā krāsā, kas iezīmēta saistīta ar transakciju izdevumiem. Tas saistīts ar to, ka ir nepieciešams arī norganizēt šo pārvadājumu, sadarbojoties ar dažādiem operatoriem. Tur ir zinām kavējumi, varbūt kaut kāda veida nedrošība un tālāk. Papildus šim transakcijas izdevumiem vēl ir izdevumi, kas kas rodas regulējuma rezultātā, ja netiek uh, um, īstenot rīcību. Ko es domāju ar šīm regulējuma izmaksām? Nu, piemēram, pastāv regulējums par uh, kaut kādiem svara ierobežojumiem, ko drīkst pārvadāt, bet kombinētajos kravu pārvadājumos, piemēram, tiek izmantots konteiners, kas ir ļoti smags un kas e, pārsniedz šo atļauto svaru. Tas nozīmē, ka 5-6 papildus procentu izdevumi rodas pārkļaujot tos trans atsevišķiem transporta veidiem. Tāpat tās kabotāžu pārsniedz šo atļauto svaru. Tas nozīmē, ka 5-6 papildus procentu izdevumi rodas pārkļaujot tos trans atsevišķiem transporta veidiem. Tāpat tās kabotāžas izdevumi, ja tiek izmantots tikai ceļu starptautiskiem pārvadājumiem, tad šie noteikumi piemēroti netiek, bet ja tas ne, neno, netiek attiecinās uz komunātiem kravu pārvadājumiem, tad izdevumi, ja tiek izmetots tikai ceļu starptautiskiem pārvadājumiem, tad šie noteikumi piemēroti netiek, bet ja tas ne, neno, netiek attiecinās uz komunātiem kravu pārvadājumiem, tad pats vienkāršākais iemesls ir tas, ka šī direktīva tika pieņemta 92. gadā, tā ir veca, ir vajadzīgi, zinām, atjauninājumi. Bet konkrētāk runājot, mēs vēlamies saglabāt pašreizējās priekšrocības, respektīvi tātad vērsties pret šiem regulējošiem šķēršļiem, ko transporta atgriezīsies atkal tikai uz ceļiem. Otram kārtām nepieciešams precizēt eh, kombinēto kravu pārvadājumu definīciju, jo šobrīd tā nav viennozīmīga. Uh, un tādējādi rodas daudz tiesvedības procesu, juridiskās neskaidrības operatoriem par to, kā dažādās dalībvalstīs tiek krāmu pārvadājumiem. Jo mēs zinām, ka reizēm kombinētie kravu pārvadājumi tiek izmantot kā aizbildinājums, lai apietu noteikumus, nu, piemēram, kabotāžas gadījumā. Protams, ka nevēlamies, lai tas tā notiktu, un vēlamies pārliecināties, ka operācija šai jomā tiešām notiek tieši autentiski, tas ļautu vieglāk pāraudzīt īstenošanu un samazināt arī administratīvo slogu operatoriem. Un visbeidzot, vēlamies arī ieviest arī tālākas jaunas motivējošas schēmas šādu pārvadājumu izmantošanai. Nu, tad, lūk, tagad iedzināšos sīkāk detaļās, kas attiec uz definīciju terminālis, jo tas arī tiek dažādā veidā interpretēts un esam eh, dzirdējuši, ka ir tiesu, tiesvedība par to. Vēlamies ieviest vienkāršāku definīciju, ko varētu tad varas iestādes attiecīgi arī pārbaudīt, un tas būtu vienkāršāk. Nu, detaļās, tālākajās detaļās par šajā slaidā neiedziļināšos, bet pārbauda Vēlamies izstrādāt virkne informācijas prasības attiecībā šīm operācijām, jo uzskatām, ka tās krietni labāk nekā pašreizējās ļautu pārliecināties, ka tiešām notiek kombinēts kravu pārvadājums. Informācijas piegādēji padarīs visu šo procesu mm, krietni vienkāršāku arī varas iestādēm, pārbaudas vajadzībām, pētniecības veikšana, risku izvērtēšana, tas viss būtu atvieglots. Tas nodrošinātu arī atbilstību notu, nu, vienkāršāk izsekot šiem konteineriem visu operā, visas operācijas laikā, vispārvadājuma laikā. Un visbeidzot, motivē, motivācija, jeb šīs motivējošās schēmas. Uh, Kā mēs redzējām, kombinētie kravu pārvadājumi joprojām ir ar tādām papildus izdevumiem. Pirmkārt, būtu e, vērstām uz adekvātas infrastruktūras izveidošanu visā ES teritorijā, kā jau minēju. Šāda veida pārkraušanas iespējas atsevišķās teritorijās ir pietiekamas, bet citur to trūkst. Ar šo priekšlikumu vēlamies pārliecināt, pat laikā mēs atstātu uh, nu, vismaz šai priekšlikumā dalību valstīm rīcību spēju lēmt par to, kādā veidā tām to darīt. Jo ja tas, protams, ir apstākļi dažādi dažādās dalību valstīs. Bet katrā ziņā pirmām kārtām atbalsts būtu jāvā, jāveic šāda veida pārkraušanas aprīkojumi, kravu pārkraušanas brīdī no viena transporta līdzekļa uz otru. Tagad varam pāriet uz pēdējo slaidu. Uh, Lūk, tie rezultāti, ko guvām no atsevišķām simulācijām, ko īstenojām, gatavojot šo priekšlikumu. Un te varam redzēt, ka ja mēs pieņemsim šo definīciju par kombinētiem kravu pārjomu daļu tiktu nosakta un uh, redzam, ka konkurētspēja tiktu uzlabot apmēram par 17% un eh, saistīti ieguvumi nozarei būtu budžeta jomā ļoti plaši dalībvalstīm budžeta ietekme savukārt arī mūsuprāt ir visai saprāta nozīmē, ka šī attīstība norisinātos atbilstīgi globālajiem mērķiem par 30% mērķa sasniegšanu šajā transporta veida nomaiņā. Un tad, atgriežoties pie pirmā slaida, kā jau teicu, iegu, ieguvumi būtu dažādās šajās ārējās uh, niansēs. Paldies! Tā ir šajā dosjē. Lūdzu, šis dosjē es biju diezgan lepna. Pagodināta. Jo transports, eh, kā mēs to cenšamies skatīt mūsu grupām. Veidi, lai tiktu mazināts sastrēgums mūsu ceļiem, un tas mani dara lepnu. Esam vērojuši arī lieliskus sadarbības piemērus. Komisijas ziņojumu esam skatījuši. Mūsuprāt, priekšlikumi aktualizēt lietas ir ļoti labi. Mērķis ir aktualizēt noteikumus no 92. gada, kas ir saistīti ne tikai ar transportu. To liek pieejamās tehnoloģijas. Mums ir jāizmanto tehnoloģiskais progress un dažādi jauninājumi, lai sasniegtu mūsu mērķus. Ir jānodrošina um, iedzīvotāju veselība un veselīga vide. Mēs pilnībā piekrītam šiem. Tad, lai sasniegtu šos mērķus, lai mazinātu transporta ietekmi uz uh, sabiedrības veselību un uz vidi, ja skatāmies uz attālināšanos no ceļa transporta un pārēznātā gaisa piesārņojumu. Vēl viens kombinētā transporta aspekts, ja runa ir par sastrēgumu mazināšanu, ir loģistikas uzlabošana. Pēdējos pāris gados ir vērojams plašas pārmaiņas. Mums ir jāmodernizē transporta nozare. Diemžēl dažās Eiropas Savienības daļās nav pietiekami plaši izmantotas. Tā kā es domāju, ka mums ir eh, jācenšas aizdarīt robi starp eh, tā, kur eh, trūkst infrastruktūras, ja runa ir par tīkliem un par transporta mazgliem. Kur trūkst infrastruktūras, ja runa ir par tīkliem un par transporta mazgliem. Es domāju, jūs man piekritīsiet, ka piedāvātie priekšlikumi ir jāvērš uz šo atšķirību mazināšanu. Jo citādi jaunās uh, transporta formas būs grūti veicināt. Nu, piemēram, ja mēs salīdzinām izmaksas ar ceļu transportu, uh, 25% papildu izmaksas. Mums ir jāspēj pamatot šīs izmaksas. Ir jāpiedāvā cita veida priekšrocības uzņēmumiem, kas izlemj izmantot citus transporta veidus, ne ceļu transportu. Ir nepieciešami kaut kādi stimuli. Mums ir jārod veidi, kā pamatot un attaisnot šādas papildu izmaksas. Nu, te nav runa tikai par tādiem vispārīgajiem ieguvumiem, kā tīrāka vide un eh, sabiedrības veselība, tie, protams, ir neapšaubāmi. Bet ir jādomā arī par tādiem labumiem, kas interesētu privātos un publiskos operators. Par digitalizāciju runājot. Protams, ka mēs varam veicināt digitalizāciju un caurskatāmību, veidot labākas kontrolas sistēmas, kombinētajā transportā un transportā kopumā, tā skaitā ceļu transportā, vājais ķēdes posms ir pārbaudas un uzraudzība. Šobrīd ir grūti īstenot pārobežu pārbaudas, faktiski tas ir neiespējami. Nu, tad, kad pārbaudas tiek veikts, tas ir milzīgs administratīvais sloks šāda veida transportā. Lūk, šādas pārbaudas līdz ar to ir ļoti apgrūtinošas un tas mazina interesi par kombinēto transportu. Mm, tas ir viens no tiem jautājumiem, kas mums ir jārisina. Protams, ka ir eh, jāracionalizē sistēma, jāmazina birokrātija, bet no otras puses ir eh, jārisina izmaksu jautājums. Mainot eh, transporta veidus, nozara saskarsies ar diezgan būtiskām izmaksām. Komisijas priekšlikumos, ja mēs skatāmies uz definīcijām, pirmais pants. Nu, šķiet, ka tagad definīcijas ir kļuvušas skaidrākas, 150 km jautājums ah. vai 20% daļas, kas nav īstenota, izmantojot ceļu transportu, nu, manuprāt, tas viss tagad ir skaidrāks. Un vēl kāda lieta, kas ir uzsvērta arī citur, mums ir jābūt uzmanīgiem ir jānodrošina tas, ka izstrādājot mūsu priekšlikumus, mēs pārliecināmies par to, ka nav neatbilstību citām direktīvām. piemēram, mēra instrumentu tiesību akti. Mums ir jānodrošina saskaņotība ar citām direktīvām, ja mēs eh, domājam par eh, definīcijām. Tām ir jāsaskana ar citur izmantotajām direktīvām Mēs esam tiešām apmierināti ar to, ka definīcijās ir ievērot standarti. Trešais pants, kur ir runa par kontrolēm un kontroles un dažādas pārbaudes būtu jāsaskaņo savā starpā, būtu jāmazina dēšanas fakta. Mums ir jāveicina kontroļu sistēmas digitalizācija. Mm, šeit atkal mērķis ir maz ir ļoti būtisks uzņēmumiem. Par monitoringu un ziņošanu runājot, mēs domājam, ka komisijas priekšlikumiem, mēs domājam, ka būtu labi, ja mums būtu konkrēti priekšlikumi attiecībā uz emisiju samazinājumiem. Es atvainojos, bet jums tik tiešām vajadzēs trīs beigt, ir pagājušas jau desmit minūtes, saka priekšstādātājs. Ja es eh, tad pavisam ātri mēģināšu vēl pāris lietas minēt. Par kabotāžu, par darbinieku nosūtīšanu. Jo mēs zinām, ka kombinētajā transportā ceļa daļa tur ir atkāpe no kabotāžas noteikumiem. Mums ir jānodrošina tas, ka mēs izvairāmies no tādas situācijas, kad transporta uzņēmumi varētu ļaunprātīgi izmantot šo te juridisko buferzonu, ja runa ir par kabotāžu, un tas pats attiecināms arī uz darbinieku nosūtīšanu. Ja runa ir par kombinēto transportu, tad mums ir jānodrošina, ka viss sadara ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Izteikties neilgāk kā trīs minūtes, tā lai mēs varētu noturēt tiešām labu diskusiju un pēc tam arī ķerties pie nākamā darba kārtības jautājuma. Sāksim ar Šmitas kundzi no ETP. Paldies! Ja mēs skatāmies uz statistiku, tad varam redzēt, ka transporta nozarei ļoti nodara centralizēta plānošana. Ja mēs skatāmies uz progresu pēdējos 20 gados, tad faktiski ar ASV vai Krieviju. Un es domāju, ka parlamentam tas ir jāpatur prātā. jo direktīvas, regulas un visi noteikumi ir jāpiemēro faktiskajai situācijai praksē. Mums ir nepieciešami inovatīvi ja mēs paskatāmies uz ceļu transportu un salīdzinām to ar dzelzceļu, 30% no pašreizējā ceļu transporta varētu tikt pārcelti uz dzelzceļu līdz 30. gadam un vairāk nekā 50%. Nu, jautājums ir, kā mēs varam to risināt? Ja tālāk nu, savu, iestāsies arī šīs eh, automašīnas, kas pašas var pārvadāt um, ehm, kravu no punktu uz punktām, un tas nozīmē, ka, piemēram, vides argumenti laika gaitā arī atkritīs, tāpēc, ka tiks izmantotas tāda veida degvielas, kas būs vai nu sintētiskas, daudz, kas eh, tiek uzreiz no, nodots uz sliedēm. Uh, un tā tad arī uzņēmē darbībai viņi ir konstatējuši, kas nāk pa labi, par, par labu. Es domāju, ka mēs šeit varētu sekot šim jomām, būtu Eiropa arī jāiz, jāizbeidz, jo rezultātā šāda veida starpsavienojumi ir visai sarežģīti. ir vajadzīgs. Un pirms es vēl noslēdzu savu uzstāšanos, pavisam ātri vēl gribu teikt, ka tā ārpusē šobrīd ir izstāde par um, kombinētiem pārvadājumiem, par intermodāliem pārvadājumiem. Tur ir fotografijas, jūs arī pašat varat tur nofotografēties un rezultātā. Var... Pāris lietas. Pāris pozitīvas lietas un arī dažas tādas, kas raisa bažas. Pirmais pāns. Tur ir iekšējā tirgus kontekstā, bet uh, priekšlikuma mērķis ir atbrīvoties no neskaidrības. Uh, un ir arī vairākas iniciatīvas, kas ir vērstas uz eh, ceļu sastrēgumu mazināšanu. Bet nu viens no galvenajiem mērķiem dažus eh, transportu veidus var aizvietot citi, un tas var radīt sarežģījumus uzņēmumiem un eh, strādājošajiem. Eh, Mēģināt ievērojami atbrīvoties no drukātiem dokumentiem ir jādomā arī par uh, dokumentiem, kas nu jau ir kļuvuši vāks. Mēs varētu runāt par 250 km pa ceļu. To varētu būt vieglāk interpretēt. Par kapatāžu runājot, ir jānodrošina tas, ka nav robu noteikumos. Vēl neesam runājuši, ir uh, sūtījumi ir transporta līdzeklis no trešās valsts. Paldies, eh, Monto kundzei, un tagad dodu vārdu Latovska kungam. Ne vairāk kā trīs minūtes, lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāji kungs, godātās dāmas un cienījamie kungi. Es eh, saprotu, ka komisijas lēmums izmantot direktīvu ir ļoti svarīgs, jo direktīva tiešām ir no 92. gada. Mēs saprotam, ka atbilstīgi pieskarties divām tēmām. Pirmkārt, <clears throat> vajadzētu paplašināt kabotāžas pielietojumu. Visticamākais, ka tieši šie jautājumi būs vispretrunīgākie arī nākotnes sarunās. Mēs uzskatām, ka šāda veida ierobežojumi nemākslīgas barjeras, kas radīt varētu, piemēram, noteiktiem sauzemes ceļiem vai. Gracias, eh, presidente. En primer lugar, agradecer la. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Arī es vēlētos pateikties kā komisijai tā uh, referentai ceļiem. Un uh, ir nepieciešama dokumentācija, kā labāk organizēt nozari. Bet, um, protams, ka mēs uh, piekrītam, ka ir nepieciešams reformas un ka ir nepieciešams arī paradigmas maiņa, jo tā nav mainījama kombinētajā transporta tīklā un arī TNT pamattīklā par izmaiņām. Bet kā mēs to vēlamies uh, panākt? ja vēl līdz šim brīdim mēs neesam izveidojuši tādu kā ideālo risinājumu vai pat ideālo, ris, eh, ideālo vīziju, ko mēs varam. Problēma ir tāda, ka mēs netiekam vēl joprojām garlā ar šiem vājajiem punktiem, ahelē papēžiem, pudeles kakliem jo dalību valsts galvenajam uzdevumam būtu tikt galā ar šiem vājiem punktiem, bet ja dalību valsts pat to nevar sakārtot, par ko tad viss interpretācija, bet paraugoties uz trešo pantu, kurā ir daž, ierakstīts dažādas prasības, pra nesavienojamības. Jūs runājat par īpašiem apstākļiem, bet kādi tad ir īpašie apstākļi? kā nesavienojamības. Jūs runājat par īpašiem apstākļiem, bet kādi tad ir īpašie apstākļi? Kā dalība valsts var to interpretēt? Tas pilnīgi noteikti dod vaļu dažādām interpretācijām. Nākamais, piektajā pantā - palielināšana. Jā, par instrumentiem runājot, bet eh, Jūs apgalvojat, ka dalību valstīm ir jāsadarbojas ar kaimiņu valstīm, lai nodrošinātu dažādas garantijas. Patiesībā jūs runājat par globālēmas ar to, ko tad šāda izsvērts, izsvērts sadalījums nozīmē. Mēs eh, arī runājam par dalību valstu iestādēm, bet savā priekšlikumā jūs eh, pieļaujat iespēju, ka varētu būt uh, vairāk kā viena nacionāla organizēta būtu kādai Eiropas aģentūrai, kura digitāli harmonizētu e, datus, un tad statistika būtu. Paldies, e, Bilbao kundzē, saka prieksēdētājs. Un tagad GUE grupas vārdā Kilonēnas kundze lūdzu. Kiitoksia puheenjohtaja. Paldies, prieksēdētāja kungs. Šodien sākts Es, protams, vēlētos, lai mēs īpaši uzsvērtu to, ka nelielākie kravu pārvadājumi tiek veikti pa dzelu sev izvirzījuši. Es vēlētos, lai komisija arī skaidri pateiktu, kā visus naudas elementus varēs novirzīt multimodālajiem pārvadājumiem un multimodālo pārvadājumu ciešākai veidošanai. Uh, bet es vēlētos vēl pajautāt par šo, ka tiešām dažādi transporta veidi savā starpā komunicē, un e, tādējādi šī sistēma kļūs vēl spēcīgāka. Paldies, tas bija mans jautājums. Trīs minūtes jums. Jā, paldies. Arī Jākob Dalūnas vārdā paldies par šo uzstāšanos komisijai un arī dzen e, referentei. Man šeit mazliet traucē anal trūkst analīzes par to, kāpēc tas nenotiek. Mēs jau runājam tik ilgi par to, ka transports jāpārceļ no ceļiem uz sliedēm, bet kāpēc nav? Protams, par šos pamatos vienmēr atbild ar nauda. Komisija plaši atbalsta kopā ar dalību valstīm šo ceļu transportu, un pēc tam brīnās, ka sliedes netiek izmantotas. Vienmēr teikt, ka lūk, mums ir um, obligāti um, aprīkots ar visām šīm nodevām, šie dzelzceļi un tā tālāk. Un tas jau pats par sevi visu pasaka Vācijā pēdējo trīs gadu laukā, laikā nodevs par dzelzceļiem tika palielināts par 16%, bet savukārt uz ceļu transportu tur nav nekādu ierobežojumu. Pavalstis pašas var par to lemt. Un tad tāpēc, lai viņi tad attiecīgi transportu novirzītu uz sliedēm, viņi attiecīgi tur to nepalielē, lai ietaupītu līdzekļus pa Austriju, pa neskādiem lieliem apceļiem, jo tas viņiem iznāk lētāk. Nu tad lūk, tā mēs redzam, tas ir par 50% lētāk pavirzīties. Un nu, tālāk šie, šīs jostas, jeb tuneļi, nu, tā tad eh, tilti un tā tālāk komisija atbalsta šāda veida principu, ka lūk, tuneļi lētāk. Tāda veida tuneļi izbūk, kaut gan ir pieejams ļoti lieliskas alternatīvas, piemēram, no Rostoks un tam līdzīgi, un ir virkne satiksmes um, iespēju, piemēram, arī atveid iespējas jau pastāv bet tās netiek pietiekami veicinātas. Un tas arī būtu lielisks solis uz priekšu transporta modalitātām, draudējumiem klimatam un tā tālāk. Lielas paldies, saka priekšādātājs Krāmer kungam un noslēgumā Demes Māker kungs. Reģions. Un loģistiski tas ir arī tāds diezgan svarīgs centrs Eiropai. Uh, Loģistika, protams, ir svarīga mums arī ekonomikai. Apmēram 9% no IKP nāk tieši no loģistikas sektora mūsu reģionā. Bet, nu, protams, ka tam ir arī ēnas puses. Ne? Vakar biju vienā no konteineru termināļiem pie Alberta kanāla apmeklēju to. Tā ir daļa no tīkla, kas arī lielā mērā šobrīd tiek investēts, kas tiek izstrādāts. Uh, un poten, tiek lielā mērā arī izmantots, bet potenciāls vēl ir liels. Un tad man ir nevēlami, ja no vienas puses vispārējie noteikumi par kabotāžu tiek padarīti striktāki, bet no otras puses tāpat laikā šeit, šajā direktīvā atkal tiek atvērts, nu, tādas sētas durvis, kā tos apiet. Nu, tā tad tāda nu, iespēja apiet. Nu, tad kāpēc šāda veida kombinācijas te nenotiek, piemēram, paredzēts ar iekšzemes ūdens ceļiem vai ar um, jūras ūdens ceļiem un dzelzceļu? Kāpēc tas automātiski tiek saslēgts tikai ar ceļu transportu? Un, nu, un papildus man vēl jāsaka, ka komisijas noteiktie mērķi kundze liks mums priekšā šo ziņojumu. Un varēs prezentēt šo ziņojumu, tātad to komentēt, apspriest un tā tālāk. Grozījuma iesniegšanas termiņš tiks viedokļu apmaiņa ar komisiju un ziņot un referentu, tāpat arī Jānu referentiem, protams, par kopēju viedokļu apmaiņu ar komisiju un ziņot un referentu, tāpat arī Jānu referentiem, protams, par kopēju noteikumu izveidošanu Mm, arī mm, autobusu transportā. Kā zināms, tad autobusu transports šobrīd sastopas ar dažādu veidu problēmām, pīvišķi nacionālā starptautiskā jomā, kabotāžu un tā tālāk, e, apkalpoj, apkalpojamie punkti. E, nu, tā tad lūk, ar šo priekšlikumu vēlamies kopumā visu šo jomu pabeigt un uh, raudīties uz to, lai būtu arī cita veida transports, ne tikai privātās automašīnas, bet tad lūk, autobusi. Došu uzreiz vārdu komisijai pirmām kārtām, tas ir Ježuākungs. Paldies, ka pievienojāties mums un liksiet mums priekšā pāris minūtēs jūsu komisijas priekšlikumu. Lūdzu. Lies paldies priekšādātāju, labu dienu visiem. Cībā uz autobusu uh, pārvadājumiem. Ja runājam par aptvērumu un pakalpojumiem autobusu pārvadājumu jomā, tad zinām, ka te notika distancēs visā Eiropā un piedāvās alternatīvas iespējas līdz ar to privātu automašīnu izmantošanai, kas kā rezultātā dos savukārt ieguldījumu tālākai transporta interesētās puses asociācijas autobusu pārvadātājs arodu biedrības un piedāvājām viņiem plašas iespējas paust savas bažas, viedokļus par šo priekšlikumu Ehm, sagatavojām arī pētījumu, veicām ietekmes novērtējumu, protams, un tas viss atspoguļojas šai mūsu priekšlikumā. Kā jau teicu, priekšlikuma mērķis ir veicināt starppilsētu komercionālu regulāru pakalpojumu sniegšanu. Un šī mērķa sasniegšanai mums operatoriem izveidot jaunus pakalpojumus, attīstīt jaunus starppilsētu savienojumus, un otra problēma ir tāda, um, to risināšu šajā priekšlikumā, respektīvi termināļu jautājums, ka pastāv diskriminējoša prakse, kas neļauj attiecīgi autobusu operatoriem piemēram, piedāvāt pārā, uz praksi, tad pastāv, ka tas m, mm, situācija, kad ir tāda ļoti fragmentēta situācija visās dalību valstīs, tas nozīmē, ka tirgus ir diezgan slēgts, plašiem pakalpojumiem nacionāli, pastāv tikai tādi nacionālie regulārie mm, pārvadājumi, savienojumi Bet arī noteikumi no dalībvalsts uz dalībvalsts ir ļoti atšķirīgi. Jūtam norāda, ka ir vajadzīga kaut kāda harmonizācija. Viena ļoti delikāta lieta šai gadījumā, un to arī esam cenšies priekšlikumā risināt, ir attiecības starp komerc pakalpojumu piedāvātājiem un valsts pakalpojumu piedāvātājiem. Un te ir jāvisteno attiecīgi eh, mēri, lai šie komerci pakalpojumu, pakalpojumu kur attiecīgi tiek izmantot valsts līdzekļi. Un šeit divi galvenie principi. Pirmām kārtām dalību valstīm ir eh, jāpiedāvā diezgan liela manevrēt spēja, lai, tā, lai tās varētu piedāvāt pakalpojumus, kas tad ir, tiek iekļaut šajā public service obligation, ja PSO, tātad obligātajos pienākumos, un no dalību valstīm būs iespēja atteikt šāda veida autorizāciju, ja tie uzskatīs, ka šāda veida komerc pakalpojumi varētu apdraudēt attiecīgi ekonomisko dzīvotspēju PSO. Un kas nav maz svarīgi, ja vēlamies, lai šie noteikumi tik īstenotu veiksmīgi, tad tādā gadījumā ir svarīgi, lai tie būtu skaidri, bet vienlaikus svarīgi arī, lai tiktu tie atbilstīgi īstenot. Un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs uzskatām, ka vajadzētu būt arī vienam nacionālam regulātoram, kas pārliecinātos, ka šie noteikumi tiešām tiek atbilstīgi arī īstenoti. Un tā šī pār, šai pārbaudē jānotiek neatkarīgā veidā. Šī prasība pēc nacionālā regulātora tāpat laikā nedrīkstētu radīt papildus administrācijas izmaksas dalību valstīm, jo šobrīd jau pastāv dažādi veidi regulā, regulātoru ceļu transportu. Nu, tātad noslēgumā. Mūsu priekšlā šobrīd ir priekšlikums kas zināmā mērā nozīmē nu, ne, nu, tādu evolūciju šai procesā. Nu, nevis revolūcija. Es domāju, ka tālāk tie tiešām ir pašreizējo noteikumu tāda evolūcija. Uh, Um, pēdējās no tām ir um, Vācija un Francija, un tāpēc mēs ar šo priekšlikumu gribētu šo procesu turpināt, izdarīt tālāku spiedienu šādas tendences virzienā, lai pārliecinātos, ka šis process um, norisinās atbilstīgi kopīgiem un skaidriem noteikumiem sektorā. Paldies par uzmanību. Lies paldies komisijai. Nu un tad tālāk došu vārdu referentam Zīles kungam, Robert Zīle, lūdzu, nu, viss jūsu rokās. Jā, paldies Dominika pārstāvjiem un domāju, ka arī tālāk darbs turpināsies līdzīgi. Un, lai arī patiešām ticu vienotajam tirgum, vienlaikus gribu atgādināt kolēģiem, ka pakalpojumi ir ļoti svarīga joma no IKP eh, veidošanas eh, Eiropas Savienībā. Un, protams, pakalpojumos savukārt ļoti lielumu spēlēm tieši transportam. Un mēs zinām, ka ceļu transports virzas uz priekšu, savukārt pārējos transporta sektoros vienotā tirgus vēl īsti nav te vēl atpaliekam. Ja runājam biļešu cenas labākus savienojumus un iespējams arī labāku pakalpojumu kvalitāti, un kas, protams, beigu beigās nāks par labu pilnīgi visiem, ne tikai pasatiem ar citām valstīm. Tātad no punkta A uz punktu B. Tāpat laikā tas nedrīkst izjust diskrimināciju bet nedrīkst apdraudētais regulātors. Atsevišķās dalībvalstīs šāda veida iestāde neatkarīgi jau ir izveidota, citās vēl tādas nav. Tas īpaši nu, tāds, kas regulētu tieši autobusu, veidojam šo apelācijas sistēmu um, šim sektoram. Nu, tāda ir vajadzīga arī šeit. Un es nedomāju, ka tāpat laikā mums būtu jākopē šīs izcināmā mērā garš process, ja būs kaut kādas domstarpības par to visu. Bet tātad, ko varam gaidīt? Manuprāt, varam gaidīt to, ka nu, būs no dalībvalstiem arī zinām pretestība pret šo priekšlikumu. Kāpēc? Tas tāpēc, ka lielākoties dalībvalstis pārsvarā nu, ir satraukušās par šo PS satiksmes autobusi, kā pēļņu nesošs elements tiks nodalīts, tad tādā gadījumā, protams, dalībvalstīm vajadzēs piedāvāt vairāk līdzekļus no nodokļu maksātāja naudas. Un politiski tas ir ļoti sāpīgs jautājums, un tāpēc mums šeit jārod atbilstīgs risinājums, kas ļautu neiznīcināt visu šo kopējo koncepciju, kur lūk šie pēļņu nesošie pakalpojumi tiek salikt kopā kopā ar tiem, kā formāli nu, piedāvāt auto, stāv, auto pieturvietas arī pietuvināt pie autostam, bet nu, tad tādā gadījumā te pašvaldībām atkal ir teikšana par to, vai tas ir pieļaujams vai nē, un tā visa rezultātā var rasties visai sarežģīta situācija, ja mēs vēlamies šādā veidā nodrošināt gudu, labu piekļuvi visiem šādiem pakalpojumu sniedzam. Un ir arī tāda reģiona, kur, piemēram, ir maziedzīvotāji, tātad eh, mazs iedzīvotāju blīvums, un šādi pārvadojumi nav tik peļņu nesoši. Bet mēs šeit veidojam regulējumu visai Eiropas Savienībai, un tāpēc mums jāņem vērā visa veida situācijas. Ja mēs izstrādājam jaunus noteikumus, um, tad jāsaprot, ka atsevišķās dalība valstīs varētu, kur, piemēram, šie pakalpojumi nav tik peļņesoši, tāpēc izstrādājot tiesību aktus, mums jāievēro līdzsvars. Nu, kopsavilkumā es domāju, ka mēs varam um, rast risinājums visiem šiem nopietnējiem jautājumiem, tādu kompromisu risinājumu nu, nezinu, kas notiks ar šo otro mobilitātes pakotni, vai mēs vēl noteikti būs pieejams. Lielas paldies, Robert! Nu, un tagad uzklausīsim ēnu referentus. Nu, trīs minūtes katram. Nu, Lūkšu visus ievērot šo uzstāšanās laiku. Un pirmām kārtām taut, tautas partijas vārdā De Grandes Paskāls. Visus ievērot šo uzstāšanās laiku. Un pirmām kārtām taut, tautas partijas vārdā De Grandes Paskāls. Komisijas pārstāvis teica, nu, ka tā ir revolūcija, nevis revolūcija, bet, nu, atklāt sakoties, paskatos, kā mēs zinām, teica, ka vēlas iesaistīties saturiski šo jautājumu uh, apspriešanā, bet uh, izteic, izteicās visā. Papildus tiem argumentiem, uh, referentkungs, ko jūs minējam, ir, protams, arī tas, ka šeit trūks zināmu samērīgumu tāpat laikā. Uh, jo šis centiens liberalizēt šajā savie, sadi, savienojums, jau sadarbspējas jomā mums jāskatās uz simbiozi starp dažādiem transporta uh, modeļiem. Un te nu mēs uh, nespētu nodrošināt, piemēram, piekļuvi īpaši attālākajiem un lauku reģioniem dalību valstīs. Nu, vienalga, vai tā ir tāda sistēma kā Nīderlandē, vai tā ir jaukta sistēma, bet vienmēr ir kaut kāda veida valsts uh, ieguldījums, atbalsts, subsīdijas visās dalībvalstīs, kurās nav šādu mm, pakalpojumu. Nu, katrā ziņā es domāju, ka beig beigās mums jārod taisnīgs risinājums. Un tas prasīs plašas debatas referents eh, teica, lūk, būs iespējams eh, dialogs, un bez dialoga tiešām nekas nebūs iespējams. Tie ir ļoti daudz šeit ir sagatavots arī visai negatīvs ziņojums. Pagājušajā gadā to sagatavojas regulējošā komiteja. Un te ir skaidri redzam, cik ļoti sarežģīta ir šā joma. Turklāt šeit mums ir kopīgas kompetences uh, ar citām komitejām, tāpēc būs grūti to risināt. Te runājam tiešām par valsts pakalpojumiem un to efektivitātes nodrošināšanu. Nu, nezinu, man liekas, ka sākotnēji vismaz šis eh, priekšlikums nespēja nodrošināt atbilstīgo mērķu sasniegšanu. Tālāk sociāls un demokrātu grupas vārdā nākamais runātājs. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi strādā prezidentūrai vai citu iemeslu dēļ, bet eh, es ceru, ka man būs iespēja un arī pārējiem Bulgārijas deputātiem izteikties savā dzimtajā valodā nākamreiz. <clears throat> bet tagad par priekšlikumu. Redzēsim, kādas tad būs liberalizācijas sekas un vai mums tās patiks. Jo paraudzīsimies to, kas notiek Vācijā. Ko mēs redzam liberalizācijas rezultātā? Ir viens uzņēmums, kuram šobrīd pieder 90% tirgus. Tātad, ja liberalizācija dodas monopolizācijas virzienā, vai tas ir tas, ko vēlamies redzēt? vai vēlamies pārcelt un redzēt Vācijas modeli īstenojamies citās dalību valstīs. Bet, piemēram, e, Spānijā ir tā saucamie pelnu nesošie un pelnu nenesošie maršruti. Un e, tas ir tāds mikslis, bet ja mēs tikai liberalizējam un plika liberalizējam e, tirgu, tad lielajiem starptautiskajiem uzņēmumiem ir iespēja pārņemt pelnu nesošos maršrutus un par pelnu nenesošajiem nevienam uh, galva nesāp. Un tad tie, kuri nodarbojas ar šiem pelnu nenesošajiem maršrutiem, gala beigās bankrutē, un tās ir pašvaldības, kuras ir spiestas izsmelts izlieto ūdeni. Tā tad par kabatāžu. Un šeit es tā kā īsti nesaprotu, jo mēs vēlamies samazināt kabatāžu transfer... <clears throat> kravu pārvadāšanā un to palielināt autobusu un starppilsētu Tas eh, ir jautājums kā kabatāžas, tā arī darbā nosūtīto eh, strādājošo direktīvas ziņā par nacionālajām kompetencēm organizēt um, publisko transportu. Tad šis 100 km ierobežojums. Piemēram, Beļģijā 100 km viss, kas ir virs 100 kilometriem, noteikti jau būs ārpus Beļģijas robeža, bet Spānijā un Francijā 100 kilometri nešķiet pat īpaši gar, garš maršruts. Tātad, vai tiešām šis limits tiks piemērots ikvienā dalību valstī, un ja tiks, kā tas darbosies katrā dalību valstī? Tātad, ir tādas dalību valsts, kurās transporta tirgi ir ļoti labi attīstīti un ko šis eh, priekšlikums tām nesīs, jo es nedomāju, ka šīm augst attīstītajām transporta ziņā dalību valstīm, tas tad jums tas bija jāpiesaka iepriekš sekretariātam. Tā tad nav tā, ka mēs zinājām, ka jūs šeit būsiet un bulgāru valodā nerunā neviens no īstenajiem komitejas deputātiem, tāpēc bulgāru valoda nebija. Bet tagad ļoti, ļoti īsi Es došu vārdu pats eh, sakārtot šo jomu, tomēr <clears throat> sastopas ar vairākām problēmām. Un problēmas vienmēr ir šķiet tās pašas. Tā tad jā, lai nebūtu tā, ka eh, privāts monopola uzņēmums paņem labāko tirgus daļu un vienlaicīgi vajadzētu arī sadalīt atbildību un manas grupas skatījums uz tirgus liberalizāciju tomēr ir pozitīvs ne tikai liberalizācijas dēļ, bet arī tāpēc, ka tas ļautu labāk ir mazliet pretēji dzelzceļa pārvadojumiem. Vēl bez tam šī spēja tikt galā ar dažādu veidu problēmām. Un komisijai vēlētos uzdot jautājumu, publisko pakalpojumu aizsardzības jautājums. Vai tad mēs runājam tikai, piemēram, Francija ir liberalizējusi šos pakalpojumus vēl pirms šā priekšlikuma, un jautājums sekojošais. Tātad, vai autobusu pārvadājumu liberalizācija mums kaut ko nesīs, un tos pat dzelzceļiem, bet vai mēs to panāksim ar šo liberalizāciju? Un tad ir vēl viena problēma. Komisija vēlas brīvu pieeju termināļiem, bet ir arī šo te auto ostu fiziskā kapacitāte. Grumbaševkungs, eh, kabatāža, jā, ceļu transportā vai runa iet par darbā nosūtīt, par nosūtītajiem darbiniekiem. Uh, Tā tad ir vesela virkni jautājumu, uz kuriem atbildes šobrīd mēs vēl neesam saņēmuši. Un, eh, ja tā tad eh, diskusijas mums vēl turpināsies un tās būs pietiekami aktīvas. Es, eh, protams, vēlētos, lai mēs panāktu pēc iespējas sabalansētāku risinājumu, kas nākt par. Un tagad dodu vārdu Krēmer kungam, zaļo grupas vārdā lūdzu. Jā, Jā, liels paldies, paldies komisijām, paldies referentam. Nu, protams, ka tas ir sarežģīts jautājums un dokuments, jo pastāv lielas atšķirības transport, starp transporta mm, jom, mm, šīm modeļiem. Laiku kontrols problēmu, ja autobusu šoferim ir pauze, tad uh, attiecīgi viņš atpūstos un tad arī ceļu satiksme kļūtu drošāk šai ziņā. Un tad, protams, ir arī tādi kādi monopoli radušies, kas nosaka ne tik vien cenas, bet arī distances, uh, nu, cik viņiem, piemēram, ir, uh, cik viņiem, piemēram, peļņ rentabli kādas distances un, un, šā, un tāda nenotiek. Un, nu, tās ir tās lielās problēmas, ar ko mēs Vācijā sastopošie auto, autopavadājumi atbalstīti. Un nevar būt arī tā, ka procentīgi savām priekšrocībām, bet maksāt par to nevēlas neko. Nē, par to, lai maksā nodokļu maksātāji. Nu, nezinu, tas man liekas pilnīgi nepieņemam tādu gadu. Katru gadu ar vien vairāk eh, līdzekļu Eiropas Savienībā tam tiek ieguldīti un tā tālāk. Bet tāpat laikā man kā tādam, kas brauc satiksmes operatoriem, vienkārši pamācīties no viņiem, no šīs realitātes, ka es to varu darīt. Jo, piemēram, eh, autobusos varēja mm, ņemt lielceļu satiksmes operatoriem, vienkārši pamācīties no viņiem, no šīs realitātes, kas to var darīt. Jo, piemēram, autobusos varēja ņemt, atvainojos, ka pārsniedz savu uzstāšanās laiku. Mais ça valait une révélation quand même, c'était que Michael était prêt à prendre le. Nu, izskatās, ka Maikls ir gatavāks braukt ar um, autobusu nekā ar vilcienu. Tas ir kas jauns. Bet, nu, labi, pāriesim pie deputātu komentāriem. Aicināšu visus aprobežoties ar divām minūtēm. Aiela Sandersai. Un paldies arī komisijai par prezentāciju. Paldies arī par kolēģu sākotnējiem viedokļiem. Tāds valsts kā Spānija, kur geogrāfisku iemeslu dēļ un ņemot vērā arī iedzīvotāju sadalījumu geogrāfiski lauku apgabalos autobusu tīkls, eh, kāds ir pieejams, un lietotāju eh, sadalījumu geogrāfiski lauku apgabalos. Autobusu tīkls, eh, kāds ir pieejams, un sabiedriskie pakalpojumi. Nu, šī visa rezultātā šis tīkls ir pats blīvākais Eiropā. Un tas arī nozīmē to, ka valsts iepirkumā procedūra ir gana labi pieejama. Un tas viss nozīmē to, ka nacionālās un mazākās. Nu, tie ir balstoties uz to, kā ir sadalīta uzņēmē darbība šajā pakalpojumu jomā. Svarīgs salīdzinājumā arī ar privātā auto izmantošanu. Ja mēs skatāmies uz konkurētspēju, kas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums un ko ir izcēluši gan komisijas pārstāvi, gan Šilera kungs, tad, kad tiek izsludināts valsts iepirkuma